kaimiņiem. Uh, un jāskatās vienlīdz kā uz dienvidiem, tā ziemeļiem, un jābūt atbildīgiem, veidojot politiku, nevis veidojot politiku balstīt uz emocijām, pat tad, ja tās ir tādas, nu, cilvēciskas emocijas. Paldies! kolēģi, ņemot vērā to, ka esam pamatīgi iekavējuši mūsu debatas, šī ir pēdējā zilā kartīte, kuru es atļauju. Mēs nevaram vairs eh, pagarināt šīs debatas. Eh, šeit ir eh, galerijā viesis Marokas karalistes pārstāvis un um, jūs esat ļoti laipni aicināti šeit un mēs apsveicam jūsu klātbūtni šeit Strasbūrā.